būtu labi, bet līdz ar to es tagad gribētu šo debatu pabeigt un atklāt uh, balsojumu skaidrošanas laiku. Vispirms balsojumu skaidrojumu par Fernandeša deprē ziņojumu. Pospizils būs pirmais. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, es gribētu sacīt, ka jūsu eh, sēdes vadība ir ļoti efektīva Es balsoju par budžetu, kas ir palielināts par 10 miljārdiem eiro. Un varbūt Mehijas mm, republikā man vajadzētu to paskaidrot. Iemesls ir tāds, ka mēs palielinam finansējumu drošībai un migrācijas jautājumiem. Tās ir tēmas, kuras šajā laikā ir ļoti svarīgas arī robeža aizsardzībai, kā arī aģentūrām tādām kā Frontex. Bez papildu finansējumu mēs nevaram nodrošināt drošu Eiropu. Un es arī apsveicu faktu, ka eh, jauniešu eh, apmācībai un izglītībai ir vairāk līdzekļu paredzētu. Tas man šķiet ļoti svarīgi. Erasmus programma ir saņēmusi vairāk finansējumu. Izglītība, apmācība ir viens no labākiem veidiem, kā jaunajai paudzei parādīt, ka Eiropas Savienība tai var nākt par labu. Paldies, kolēģi, kolēģi Polčak neredz, līdz ar to vārds kolēģim Jāram. Paldies, priekšsēdi. Pirmkārt, priecājos, ka esam 2016. gadu budžetu apstiprinājuši, līdz ar to varam strādāt kārtīgi, kā nākas, tas ir viens. Otrakārt, es kā lauksaimniecības komitejas deputāts gribētu nedaudz pasūdzēties, jo uh, visus eh, lauksaimniecības komitejas eh, priekšlikums mūs eh, esam noraidījuši. Ne tikai tos, kas ir līdzekļu pielikums paredzētu dzēšu būtu, bet arī tos, kas būtu samazinājums paredzējuši. Tātad, kolēģi, lūdzu, nākamreiz drusku nopietnāk izvērtējiet lauksaimniecības komitejas nopietnos ierosinājumus. Tad man arī būs vieglāk atbalstīt nākamo budžetu. Paldies, paldies, kolēģi, jā, nākamais kolēģis Mamīkins priekšsēdētāja kungs atbalstot kopienas budžeta projekta pieņemšanu uz sešpadsmito gadu gribētos izpaust īpašu atbalstu tajā izteiktajam nolūkam regulāri pārbaudīt budžeta resursu tērēšanas efektivitāti piemēram atbilstoši starpinstitucionālā nolīguma pielikuma trīsdesmit sestajam punktam eiropas parlamenta padomes komisijas pārstāvji politiskajā līmenī tiksies šī mērķa dēļ vismaz trīs reizes sešpadsmit. gadā protams citos līmeņos tā skaitā arī eiropas parlamenta budžeta komitejā dažādas kontrolējošās iestādes citur kopienas budžets nākamajam gadam tiks izskatīts un izanalizēts daudz e, regulārāk lai tā realizācija pilnībā atbilstu izvirzītajiem mērķiem un e, uzdevumiem skatoties uz dažādiem kohēzijas politikas budžeta tērēšanas plāniem vēlētos akcentēt uzmanību uz to ka ļoti negribētos lai eiropas reģionālās attīstības fonda eh, kohēzijas fonda vai eiropas sociālā fonda un citu līdzīgu tērējumu samazināšanu negatīvi atainoties uz starpreģionālo attīstību bet kopumā nobalsoju par. vielen dank herr kollege! Paldies, kolēģi Mamikin. Nākamais kolēģis Hennens. Atcauc. Līdz ar to eh, visi, kas vēlējās komentēt savu balsojumu par šo ziņojumu, ir izteikšies. Nākamais eh, Ferēra Toirer. Polčaks pirmais neredz viņu, nākamais Jārs. Paldies! Vispirms gribētu uzslavēt atbildīgo komiteju. Um, kas ir lieliski ziņojumi eh, sagatavojis, daudzi iepriekš nebija pārliecināti, vai šis ziņojums netiks pārlieku politizēts. Rezultāts kopumā ir apsveicams. Kopumā esmu ieinteresēts runājot par nodokļiem nodokļu taisnīgumu, pie šiem jautājumiem turpināt strādāt. Es priecājos arī uh, E, turpināt darbu šajā komitejā un e, arī, es domāju, mums būs labi rezultāti. Paldies, kolēģi. Jā, nākamais kolēģis Kelijs. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, gribu sacīt, ka jūs kā priekšsēd strādājat ļoti labi. Un labāk, ka mums ir tāds Spīdī Gonzāles e, nekā tāds priekšsēdis, kas to stās un uh, lēni vada sēdes. Bet tagad par lietas būtību. Diemžēl, eh, eh, kas ir neparasta eh, Eiropas tautas partijai, mēs balsojām pret vairākiem pasākumiem šajā ziņojumā, kas kopumā ir apsveicams, bet kādēļ? Tādēļ, ka šis jautājums mūsu valstī ļoti svarīgs. Un ziņojums, mūsuprāt, ir pārspīlēts. Komisija tiek aicināta darīt uh, Eh, lietas, kuras nevaram atbalstīt, un nodokļi ir un paliek nacionāla kompetencija. Tas ir atzīts vairākos referendumos. Mēs arī CCCTB eh, virzību nevaram atbalstīt tādiem balsiem pret ziņojumu. Kopumā ziņojumi ir labi pasākumi, bet eh, nav, nevarējām to atbalstīt pilnībā. Paldies kolēģiem Kelī, nākamais Mamikins. Sēdētāja kungs, varu pievienoties kolēģiem, ka tiešām jūsu darbības stils ir ļoti korekts, bet runājot par lietas būtību, par nodokļu nolēmumiem, gribu paziņot, ka e, efektīva taisnīga nodokļu apliekšanas politika jebkuras valsts ekonomiskas stabilitātes stūrakmens. skaidrs ka kamēr pasaulē pastāv valstis kuras dabas resursu bagātības dēļ varēja gandrīz pilnībā likvidēt nodokļu slogu eiropas savienībā tas nav iespējams šeit mūsu dalībvalstīm ir jākorelē kolēģi starp visdažādākajiem nodokļu tipiem ienākumu sociālo korporatīvo akcīzes vienotas likmes progresīvo e, nodokli pievienotās vērtības nodokli vairākiem citiem bet skaidrs ka jebkuram cilvēkam ir tiesības strādāt un saņemt atalgojumu kura pēc attiecīgu nodokļu samaksas pietiktu lai būtu iespējams pilnībā sekt visus nepieciešamus izdevumus uz pārtiku mājokli dažādām ģimenei nepieciešamām lietām un tā tālāk. tas pats arī attiecas uz uzņēmumiem lai tiem pietiktu resursu gan samaksāt nodokļus gan strādnieku algas un tā tālāk. bet izējot no augstā teiktā varu paziņot ka dokuments ir pietiekami labs un es atbalstu to. paldies! Liels paldies kolēģim Mamikinam. Boilan kungu es neredzu zālē. Un tāpēc pospišila kungs turpinās. Paldies priekšsēdētājiem. Es uh, izlēmu neatbalstīt uh, šo tekstu, es atturējos. Kāpēc? Īsnībā to jau teica iepriekšēja runātāji. Grūti ir konsolidēto nodokļu bāzi virzīt uz priekšu, uh, tieši runājot par korporatīvo nodokļu nodokli, uzņēmuma ienākumu nodokli. Tātad es um, pats nāku no centrāla labējās partijas, kas uh, nevēlas uh, apvienot uh, nodokļu bāzi tiešo nodokļu jomā. Un man um, jādara solītais, jāatbalsta tiešās, tiešo nodokļu jomas autonomija. Es domāju, ka dažādu nodokļu uh, bāzu uh, unifikācija kā tāda mm, var uh, uh, dot mums labumu, un jākavē tās valstis kā Luksemburga šo valstu nelegālais nodokļu operācijās. Paldies, Hanan kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Startautiskā konkurence ir pamatierobežojums mūsu nodokļu politikai. Var uh, pacelt nodokļus līdz uh, noteiktam uh, punktam, un tad nauda aiziet uh, citu jurisdikciju virzienā, šāda ir realitāte, un um, mm, tagad globalizācijas apstākļos šī realitāte vēl uh, intensivējas. Mēs um, īstenībā nevaram te neko darīt. Kā varam novērst peļņas zaudēšanu? Uh, kas izriet no nodokļu nemaksāšanas, ir um, nodokļu režīma padarīšana um, prātraktīvāku. Un, um, uh, tāpēc es esmu pret nodokļu harmonizāciju, jo vairāk tiek centralizēts, jo vairāk tiek unificēts, jo uh, vairāk šis šķērslis tiek noņemts un uh, valdības var, tā teikt, sev palīdzēt bez kontrolas. Pacēliet rokas, kurš tiešām Eh, tic, ka harmonizēt nodokļi tiks harmonizēt uz apakšu. Paldies Hanana eh, kungam. Un eh, Arnolta kungs būs pēdējais. Paldies priekšsēdētāji. Te ir divas pozīcijas, ko var pārstāvēt Eiropas Savienībā. Var federatīvi to skatīt un varētu uh, Uh, skatīt Eiropas Savienību kā vienu veselumu, harmonizēt nodokļus, um, bet tas pieprasa centralizāciju, uh, pilnvaru deleģēšanu, un um, šī īstenībā nav mana pozīcija. Otra uh, pieejama pozīcija ir atzīt, ka Lielbritānija nevēlas būt integrēta uh, Mm, Eiropas Savienībā šajā ziņā, ka mēs nevēlamies Eiropas Savienības valdību, ka vēlamies būt autonomi. Šīs pozīcijas ir pieejamas, bet eh, grūtāk ir tagad izvēlēties eh, kaut kādu starp modeli, kaut kādu starp pozīciju, kas nav ne melna, ne balta. Mums jāatzīst, vai mēs atbalstām vai neatbalstām šo koncepciju. Paldies mm, Arnota kungam. Tik daudz par Ferreira un Torēra mm, ziņojumu, un tagad skatīsim Rašīdas datī ziņojumu attiecībā uz Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanos un um, teroristu kustību veiktās um, viņu vervēšanas nepieļaušanu. Un Gonzāles kundze būs pirmā runātāja. Es balsoju pret šo ziņojumu. jo mēs runājam par simptomu eh, apkarošanu, nevis eh, par cēloņu eh, apkarošanu. Mēs runājam par piespiedu pasākumiem, sociālo kontroli, bet tas tik padziļinā šīs ekstremistiskās tendences. Mēs nevaram bailes apkarot ar bailēm. Un terorisma apkarošanas uh, mehānismi. Mums eh, ir pasākums saraksts, legāli policijas iestāžu pasākumi. Eh, tie ir, kas tika nodots, šis sarakstā tika nodots arī eh, gan Šulckungam, gan Mogherini kundzei, bet ar tiem nepietiek. Mums jāiet tālāk par izglītību, vajadzētu padomāt par alternatīvām sabiedrības attīstībai, par kohēziju un solidaritāti. Paldies! Uh, Gils kundzi es neredzu. Nē, tomēr redzu. Te viņa ir. Tieši laikā. Tad uh, no jebkuras vietas, uh, no jebkura mikrofona varat izteikties. Paldies un atvainojiet par um, mm, kavēšanu. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka radikalizācija ir viens no pamatizācinājumiem, ar kuru saskaramies vairāk par pieciem. Uh, Tūkstošiem es pilsoņu cīnās eh, teroristu labad Irākā un Sīrijā. Mēs eh, atpaliekam mūsu rēģēt spējā. Šī radikalizācija notiek Lielbritānijā, Francijā, Beļģijā, citur Eiropas Savienībā. Mums eh, jārūpējas par preventīviem pasākumiem. Un skaidrs, ka Eiropas Savienības rīcība ir pievienota vērtība, ja cenšamies apkarot radikalizēšanās tendences. Jo šis fenomens neapstājas pie robežām. Padomājiet par sociāliem medijiem, par platformām, kas tiek radītas uh, šādi tiek savarvēti un radikalizēti mūsu pilsoņi. Uh, viena dalībvalsts nevar efektīvi apkarot šo fenomenu, bet Eiropas Savienība var. Mums uh, jāmeklē īsti risinājumi Um, bet, protams, ne, necakoties no pamatiesībām un brīvībām. Paldies, Gilas kundzi. Malu kungs nav klāt, līdz ar to Obermaira kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Uh, pēc Parīzes teroraktiem mm, ir šis uh, skumjākais um, uh, islāma valsts darbības um, mm, punkts, um, kulminācijas punkts, un um, tagad uh, pēc šiem teroraktiem mums uh, jāsauc lietas īstajā vārdā. Mēs te runājam par um, ekstrēmismu, par uh, radikalizētiem uh, musulmaņiem, nu, kā lai to politiski korekti varat nosaukt, bet, nu, uh, mēs nevaram mm, to nesaukt īstajā vārdā. Uh, Un tas noteikti jādara arī šajā ziņojumā. Citādi mēs uh, būsim padevušies pirms uh, cīņa īsti sākusies. Paldies Obermēra kungam. Īstenībā jūs runājat par ziņotāju vīriešu dzimtē, bet īstenībā m, mm, autori ir Rašid Datī, nu tad viņa. Uh, Tikai precizēt, lai precizētu situāciju. Pospišiela kungs tagad. Paldies, priekšsēdētājs, atbalstīju šo ziņojumu. Es uzskatu, ka radikalizēšanās problēma ir ārkārtīgi nopietna. Individuālās valstis nevar mm, tikt ar to galā. Vairāk par 500 tūkstošiem mm, eiropiešu uh, piedalās džihādistu karā. Viņi tiek trenēti, viņi atgriežas Eiropā un uh, piedalās teroristu operācijās potenciāli. Tad ļoti labi, ka ziņojumā tiek pieminētas konkrētas lietas, teiksim, datu, pasažieru datu reģistra direktīvas finalizācija, kas jau sen būtu jāizdara. Jāuzskata par noziedzīgu rīcību piedalīšanās teroristu organizētajās uh, uh, aktivitātēs kaut kur viņu nometnēs. Paldies, Polčak kungu, es neredzu. Tagad Šogur kungs. Paldies, es runāšu angliski. Paldies, es runāšu angliski. Uh, Pēc uh, Parīzes uh, teraktiem mēs uh, sapratām, cik trausla ir drošības sistēma, mums nepieciešama robežu kontrola, vairāk datu apmaiņas, vairāk komunikācijas, lai pasargātu civilo iedzīvotāju dzīvības labāk daudz grūtāk bija atzīt faktu, ka šos terorāktus pastrādājuši e, Eiropas pilsoņi un, ja vēlamies drošību, e, mums jāsaprot, kas liek e, mūsu līdzpilsoņiem pastrādāt kaut ko tik neaprakstāmi šausmīgu. Es redzu, uh, teiksim, Belģijas vilvordi un uh, radikalizēšanās tendences, kas tur uh, dominē. Mums uh, jākomunicē vairāk ar uh, kopienam, uh, jo tieši tur teroristi sameklē um, savarvē uh, savus cīnītājus. Paldies, Jārakungs! Paldies! Uh, jau ar pa 500 tūkstošiem cīnās uh, pret mums, kaut arī šie cilvēki ir uh, uzauguši Eiropas Savienībā. Uh, varbūt viņam nepatīk demokrātiskās vērtības, bet nu tik ļoti nepatīk, ka viņi uh, izvēlas šo radikālo, radikālā islāma ceļu. Līdz ar to es balsoju par ziņojumu, mums jāuzlabo šeit situācija. Mums ir jādomā par sociālo vidu vairāk. Nu, varbūt eh, mums jādomā arī par sankcijām, jo, nu, ja ir tāda uh, uh, melnā puse mūsu apziņa daudziem cilvēkiem, nu, tad um, tā ir attiecīgi. Uh, jāsoda, un tam ir nepieciešami arī resursi. Paldies, Kēlīkums, lūdzu. Paldies. Balsojam uh, vienoti mūsu grupā un par ziņojumu kopumā. Viena lieta neapšaubāmi terorakti pareizē pierādījuši, ka mēs visi esam apdraudēti rietumu pasaulē ik viens var uh, kļūt par uh, islāma valsts uh, mērķi. Viņu video klipos uh, teroristi ir uzskaitījuši 60 valstis, uh, kas var kļūt par uzbrukumu mērķi. Arī mana valsts ir šajā sarakstā. Līdz ar to kopīgiem spēkiem jācīnās, jāstieprina ārējās robežas un um, man bija prieks apzināties, ka 637 uh, deputāti balsoja, nobalsoja par šo ziņojumu, kas ir ļoti labs rezultāts. Paldies, Nekov kungs tagad. Paldies priekšsēdētājiem. Pēdējie uzbrukumi gan Parīzē, gan Malī rāda, ka teroristi nerespektē nacionālās robežas un mums jādomā globāli un Eiropas līmenī. Jāfokusēs uz prevenciju, tāpēc um, ļoti labi, ka izglītības uh, um, ministri uh, Parīzes konvencijā uh, aicina uh, koncentrēties uz tādām vērtībām kā brīvība, nediskriminācija ar izglītības palīdzību. Jo bērnu vecumā mm, iemācīt uh, cieņu pret šīm uh, vērtībām, tas veicinās toleranci un atbildību un kritisku domāšanu. Iestādēm vairāk jāfokusējas uz uh, šīm šādiem pasākumiem un uh, vairāk jāvērtē ar informācijas kvalitāti internetā. Paldies! Lielas paldies! Nekova kungam, tagad Mamikina kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šeit ir ļoti vienkāršs jautājums kāpēc eiropas savienības dalībvalstīs un pēdējās dienas konkrēti beļģijas karalistes galvaspilsētā kļuva par tādu teroristu perekli eiropā? atbilde ir vienkārša eiropas savienība kļuva par sava veiksmes stāsta upuri. protams tai pašai vārda brīvībai citām pamatvērtībām jāpaliek mūsu pamatvērtību skaitā. nedrīkst pieļaut lai radikālie sabiedriskie elementi izmantotu tās mūsu vērtības lai nesodīti propagandētu savus uzskatus mūsu iedzīvotāju starpā. tas pats attiecas arī uz atvērtu robežu politiku finansiālo resursu pārvedumu brīvību kopienas iekšienē un arī ārienē jo teroristi citi radikāļi var brīvi izmantot šo iespēju savu organizāciju atbalstam un teroristisku aktu sponsorēšanai. daudz aktīvāka pretdarbība teroristisku grupējumu pārstāvjiem ir arī eh, speciālo dienestu labā sadarbībā starp dalībvalstīm un starp eiropas parlamenta ārējiem partneriem. paldies! Lielas paldies Mamikina kungam un tagad eh, Hanana kungs. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Ja vēlamies labāku integrāciju, mums eh, jāizveido attiecīga infrastruktūra. Mums eh, jāizskaidro patriotismu koncepcija, mums jādala kopīgas vērtības m, mm, ko redz Eiropieši uh, uzaugot uh, Eiropas Savienībā, teiksim, Marokāns Molenbekā uh, uzaugot, ko viņš redz sev apkārt. Uh, viņš uh, neiemācās neko par um, sadarbību un partnerattiecībām. Viņš uh, neko nezina par savas valsts vēsturi. Uh, viņš redz saskaldītu valsti, divas kopienas, kas ir naidīgas. Kādas tad vērtības viņš var iemācīties? Tad viņš skatās apkārt un meklē stiprāku, labāku identitāti. Un uh, šādi viņš pieslēdzas islāma valstī gala rezultātā. Paldies, uh, Koburna kungs tagad. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. Nav īsti jūs, bet uh, visa šī sistēma, tas notiek pārāk ātri, tas, kas te notiek. Uh, likumi tiek uh, uh, grozīti uh, ātrāk nekā tie uh, var tikt piemēroti. Varbūt um, mums nepieciešams mazāk likumu, bet lai tie būtu labāki un vieglāk īstenojami un efektīvāki. Te kreisie spēki vēlas atver, pavērt durvis imigrācijai un šādi um, labot savas kļūdas, bet tas nepalīdzēs brīvībai Eiropā vai terorisma apkarošanai. Tā tad. Um, Te notiek uh, sasteigta likuma pieņemšana, kas nekam neder, un arī šī kreiso spēku iniciatīva neuzlabo situāciju. Šis ir divas pamat problēmas. Paldies, Arnot kungs! Paldies, priekšsēdētāji! 96. gada izglītības likums Lielbritānijā pieprasa no skolām politiski neitrāli uh, īstenot izglītību. Un man, man ir tagad. Uh, bažas par šo ziņojumu. Pēc 25. punkta tiek pieprasīts grozējums. Un uh, tur rakstīts, ka uh, Eiropas valstīm ir pienākums virzīt uz priekšu Eiropas vērtības. Es neuzskatu, ka tā ir Britu valdības uh, funkcija šādi politizēt izglītību. Es uzskatu, ka principā izglītības ietvaros uh, Uh, bērniem uh, jāiemāca domāt, nevis uh, jāiemāca, kas viņam jādomā. Mm, tāpēc es arī respektēju kopumā ziņojuma domu, balsoju pret. Paldies, Eteridža kungs. Es balsoju pret ziņojumu par. Um, radikalizēšanās ziņojumu. Šis ziņojums ir simptomātisks tam, kāpēc mēs šo lietu nevaram apturēt. Mums notika diskusija par eh, teroristiem, par to, kāpēc viņi to dara, tāpēc, ka viņi ir nabagi, viņiem nav bijis uh, iespēju, uh, integrācija nav, notiek tā, kā vajag. Uh, cenšamies saprast uh, iemeslus un uh, neredzam lietas būtību. Un lietas būtība ir tāda, ka imigrācijai eh, ar to ir tieši sakars. Te nevajag būt, nevajadzētu būt politiski korektiem, tas vienkārši ir jāatzīst. Un eh, pēc diskusijas notika balsošana, kas bija absurda. cilvēki pat neapzinājās, par ko viņi bija nobalsojuši, un es uzskatu, ka visa šī diskusija bijusi absurda. Paldies! Tik daudz par šīs datī ziņojumu. Un tagad eh, ķersimies pie Kristensena ziņojuma par es strateģisko satvaru, drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, un Gonsalves kundze būs pirmā. Paldies! Ja mēs skatāmies, kāda ir uzstādītā diagnoze - nestabilitāte darba vietā, nodarbinātība formas, īpaši šeit ļoti neskaidrie nosacījumi nodarbinātībai ir ļoti nozīmīgs elements, kas veicina arī negadījums darba vietās. Un kādā ziņā pasliktina darbinieku veselību. Ja nav ievērot visas drošības normas, tad tieši tāds notiek, ka pēkšņi saindējas ar dzīves udrabu 15 cilvēku. Tā tas notic Astūrijām manā reģionā. Un līdz ar to papildus saistītajās saslimšanas tas ir ļoti nopietni. Gal galā mēs redzam, ka tas ir nopietns apdraudējums veselības sistēmai kopumā. Mēs arī uzskatām, ka šeit ir ļoti interesanta pieeja pašā ziņomā, jo globālā pieeja pieprasa tiešām, lai mēs skatītu lietas ļoti rūpīgi. Tādēļ es atzinīgi vērtēju šo sagatavoto ziņojumu un vienlaiks vēlos norādīt, ja mēs turpināsim šādu taupības politiku, tad, diemžēl, tas kļūs jau par tādu neizbēgumu praksi. Šulc kungs, paldies, priekšsēdētāji. Mums tiešām ļoti svarīgi, lai daudziem nodarbināti, kas šobrīd neatrod tajā labākajā situācijā, nu, šajā laikrāmī no 14. līdz 20. gada strateģijas izpildes brīdī tomēr piedzīvot uzlabojumus. Man ļoti svarīgi prevencija, profilakse, slimību, arotslimību profilakse ir ļoti nopietns uzdevums, kas mums ir jāizteno. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai jau 20 dažāda veida Eiropas tiesību akti par darba ņēmēju veselību, darba drošību tiktu reāli piemēroti. Nav jēgas runāt par jaunu likumdošanas aktu izstrādi. Jo galvenokārt, te ir jāsaprot, kādas ir reālās problēmas. Maziem vidēju uzņēmumiem viņiem ir jāsaprot, kā īstenot šīs tiesības. Un ir jāskatās, kāda ir labākā praksa. Ir jāmācās no tās. Līdz ar to kopumā, te, protams, ir ļoti labs līdzsvars atspoguļots. Un līdz ar to es arī balsoju par. Paldies! Paldies tālāk! Lapēs Vermeho! kundze. Paldies, priekšsādātāji. Darba drošības sagraušana, nenormētas darba stundas, neapmaksātās virsstundas un uh, liela darba uh, spēka mainīgums, kadru mainība ir nopietni signāli, kas arī iet roku rokā ar daudziem negadījumiem darba vietās. Īpaši kopš Spānijā mēs visnoši arī darba tirgus reformu. Mēs nevaram piekrist tas, kam uzstādām, ka tiek samazināts Eiropas sociālais dialogs. Tas nav pieļaujami vēlos īpaši pievērst uzmanību arī endokrīnās sistēmas traucētājiem, kas aktualizējas tieši darbavietās. Tāpat arī iespējas saindēties ar ķīmiskām vielām. Caur šādiem bezabilīgiem soļiem mēs varam radīt nopietnas jaunas apdraudējumus sabiedrībai, kā jau tas ir bijis, piemēram, ar asbestu kur ilgus gadus Eiropa nespēja nekādā veidā reaģēt un uh, līdz ar to daudz ciet. <clears throat> Un īstenībā tā kā nevajadzētu ekonomiskās intereses nostādīt svarīgāks par cilvēku veselību. Sogora kungs tālāk. Paldies. Darba drošība un darba mm, vides nekaitīgums ir vienlaikus tikpat svarīgs ne tikai domāt par veselību, bet arī par ilgspējīgu ekonomiku un sabiedrību kopumā. Mums ir nepieciešami efektīvi noteikumi, lai nodrošinātu arī darba drošību un veselību darbvietās. Un to ir ļoti skrupulozi jāievēro visiem darbdevējiem. Nav iespējams īpaši nodalīt kaut kādā veidā mazos un vidējos uzņēmumus ka viņam būtu kaut kāda atvieglojuma. Es tāpat arī piekrītu referentei, kas norāda, ka ir jācīnās pret nedeklarētu darbu. Jo bieži vien tie, kas ir tā kā strādā pa kluso, arī visvairāk cieši negatījumos. Paldies! Paldies, tālāk jārgums! Paldies! Kolēģis, nu pat pateica tiešām to, ko es arī vēlējos teikt. Aiz tam varam visu piekrist. Tas viss ir pareizi. Darba aizsardzība, aizsardzība pret negadījumiem darba vietā ir Eiropas varbūt ļoti svarīgs uzdevums, un to mēs arī varam pieņemt Eiropas tiesību aktos, bet nevaram arī te radīt birokrātiskos plūdus. Ja mēs runājam par labāko praksi, tad jau nav runa par birokrātijas labāko praksi, bet gan par reālu uh, īstenošanu, piemērošanu praksē. Tas arī varbūt tāds signāls visiem kolēģiem, kas strādās attiecīgā komitejā, ir ļoti rūpīgi jāsako, lai labais rezultāts tagad nenoslīgtu birokrātijas plūdos. Un tā rezultātā tikai vēl vairāk veicinātu eiroskeptiķus. Paldies! Tālāk Lungarēnkungs. kungs. Paldies, priekšsarētāji! Jā, mēs novalsojam nu pat par šo Eiropas strateģisko ietveru. No Zviedrijas skatu punkta. Te runa gan par arotbiedrībām, gan arī par citiem visiem konsultācijas iesaistītajiem, kas iestājas par darba drošību. Saucamais Zviedru modelis ir man ļoti dārgs un nedrīkst būt tā, ka Eiropas Savienība tāks, ko tā drupinātu un atšķaidītu, bažot savu degunu lietās, kur viņam nav darīšana. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība bāž pirkstus tur, kur neviens viņam neprasa. Viņi domā, ka ar vienu gājienu visiem var atrisināt visas problēmas. Tāds nedarbojas. Te ir katras dalībvalsts atbildība. Katrai dalībvalstī pašai ir jāaizsargā savi darba devēji, un īstenībā mēs uz vietas saprotam daudz labāk savu situāciju. Paldies! Paldies! Tālāk tad um, um būs vārds Mumikina kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiropas Savienības strateģiskais satvers par drošību, veselības aizsardzību darbām laika posmam no 14. līdz 20. gadam, tas ir augstī nepieciešams dokuments tas starp citu izvirza tādus mērķus eh, kurus mūsu kopienai jāsasniedz līdz šīs desmitgades beigām vairākas lietas sociālais dialogs juridisku saistību izpilde darba apstākļu uzlabošana to skaitā arī psiholoģisko risku ziņā līdzvērtīgas konkurences nodrošināšana un tā tālāk un tā tālāk tas viss kā rezultāts novedīs pie bezdarba līmeņa pakāpeniskas samazināšanas. tas ir svarīgi jo katram cilvēkam ir garantētas tiesības uz darbu un garantētas tiesības uz eh, labiem darba apstākļiem. Eh, eh, paradoks ir tāds ka dotajā brīdī pasaulē un manā valstī latvijā arī eksistē apstākļi kad darba kvalitāte ir zema bet rezultāts ir augsts. mums jādomā par cilvēka labklājību darba vietā. atbalstu. Paldies, Mamikina kungs. Hanna kungs ir aizgājis. Nu, līdz ar to esam noslēguši balskodojumus par Kristensen ziņojumu. Labi, tāda pārtraukums līdz pulksten trījiem pēcpusdienā. Visiem, kas dodas vēl pusdienot, labā apetīti. Tad atsāksim darbu pulksten pie, 15. Eh,